friends, you are. Dargie draugi, Lēpni lūk nodarbinātības lietu komitejas sanāksmē. Mēs esam jau 11 minūtes nokavējušies. Tagad vajadzēs strādāt ātrāk, lai atgūtu nokavēto laiku. Vispirms es gribētu informēt jūs par to, ka mūsu darba kārtība ir nedaudz mainījusies. Ceturtais darba kārtības punkts, proti Eiropas izglītības fonda direktora amata kandidāta uzklausīšana un piektais un sestais darba kārtības punkts par eh, šīs uzklausīšanas eh, izvērtēšanu no koordinātora puses ir atcelti. balsojums par 11. darbkārtības punktu finanšu noteikumu, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam, ir uh, atlikts, un uh, šī balsošana notiks uh, ārkārtas komitejas sanāksmē Strasbūrā 15. maijā, tātad Strasbūrā. Tas nozīmē, ka šodien mums būs pietiekami daudz laika, lai uzdot komisāriem jautājumus un uh, uzklausītu viņu atbildes. Tas nozīmē arī to, ka mēs sāksim rītdien darbu pulkstens 9.30, nevis 9. Tā kā no rīta varēsim gulēt par pusstundu ilgāk. Vai jūs piekrītat šādai darba kārtībai? Jā, ir pieejams tulkojums visās valodās, izņemot somu, horvātu un gēlu valodā. Gribētu laipni uh, sveicināt 28 eh, stažierus no de, trad ģenerāla direktorāta. Laipni lūgti! Jūs eh, varēsiet iepazīties ar to, kā praksē norisinās mūsu darbs. Nu, praksē parasti mēs runājam sliktā angļu valodā, bet jūs varat mums eh, būt ļoti noderīgi šajā situācijā. Paldies, ka esat visi šeit! Un tagad pāriesim pie trešā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa struktūrētā dialoga ietvaros ar komisijas priekšsēdētāju vietnieku Valdi Dombrovska kungu un komisāru Marianu Tīsens kundzi. Vispirms došu vārdu Dombrovska kungam, lūdzu. Uh, thank you, uh, Madam uh, Chair. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man ir prieks būt šodien šeit un piedalīties viedokļu apmaiņā struktūrētā dialoga ietvaros un tāpat runāt arī par šā gada komisijas darba programmas īstenošanu un taustāmiem rezultātiem, kas ir sasniegt komisija 2017. gadam prezentēja tādu ļoti ambiciozu programmu, kas sev ietver Eiro nostiprināšanu un citus, citas lietas. Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir nostiprināts un tā ir komponente konkrētām iniciatīvām. Mēs esam ņēmuši vērā publiskajās konsultācijās iegūtos rezultātus un ņēmuši vērā rezultātus, kas bija zinām uz 1. janvāri. Pagājušajā nedēļā komisār Taisen un es prezentējām ar ziņojumu, kas ir pieņems kolēģijā, uh, mēs esam sākuši īstenot eh, pavadošās iniciatīvas, kas arī bija komisijas darba programmas neatņemama sastāvdaļa. Sociālais pīlārs ir konkrēts solis, kas parāda, ka sociālā dimensija nav abstrakts princips mums Eiropas komisijā vai jums Eiropas parlamentā, bet tā ir eh, realitāte, kas ietekmē katra pilsoņa dzīvi. Uh, īstenojot solījumus stiprināt Eiropas sociālo dimensiju, mēs uh, ietekmējam uh, reālo dzīvi, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Eh, komisāra Taisen pastāstīs vairāk par mūsu kopējām prioritātēm, kas ir ietverts kopējā deklarācijā. Bet es vēlos pas, pasvītrot to, ko teicu jau pagājušajā nedēļā šajā parlamentā, runāju, runāt par sociālo konsultāciju jomu. Vispirms runāšu par eh, piekļuvu sociālās aizsardzības iniciatīvai. Sociālā aizsardzība nestandarta darba veidiem un eh, pašnodarbinātajiem ir bijis ļoti būtisks uh, jautājums arī Eiropas parlamenta rezultācijās pagājušajā nedēļā. Mēs formāli sākām konsultācijas ar sociālajiem partneriem par piekļuvu sociālajai aizsardzībai visām darba formām. Mērķis ir nodrošināt, lai visi nodarbinātie ir uh, aizsargāti un uh, lai viņi pilnībā varētu izmantot jaunās darba formas un pašnodarbinātību izaugsmai un konkurētspējas celšanai. Uh, Ar šo iniciatīvu mēs eh, reaģējam uz jūsu lūgumu izstrādāt pamatdirektīvu par eh, darba apstākļiem visās darba formās, nodarbinātības formās. Un otrs, eh, mēs vēlamies nodrošināt, lai strādājošie ir skaidrība par, par, par, par līguma nosacījumiem, neraugoties uz to, kāda tipa līgums tas ir, un lai viņi saņemtu rakstisku apliecinājumu par, par, par darba nolīgumiem saulēcīgi. Tas attiec gan uz pašmai darbiniekiem, gan darbiniekiem, kas strādāju pēc izsaukuma. Abiem šiem failiem mēs, mūsu līgums paredz konsultēties ar sociālajiem partneriem un jautāt, vai viņi vēlas piedalīties sarunās. Kopš konsultācijām par piekļuvi, tā kā konsultācijas par piekļuvi sociālajai aizsardzībai ietver sevī darbu ar uh, vairākiem sociālajiem partneriem, esam sākuši arī publiskās konsultācijas. Mēs kopā ar komisāru Taiseni gaidam nepacietību sarunas arī ar jums, par šo te saikni ar sociālo pīlāru, jo mēs redzam, ka tas tik tiešām ietekmē cilvēku dzīvi. Runājot, mūsu struktūrālā dialoga mērķis arī ir iezīmēt komisijas darba programmu nākotnē. Mēs esam ierosinājuši pieņemt Eiropas sociālo tiesību pīlāru ar kopēju paziņojumu starp komisiju, parlamentu un padomu. Mēs vēlamies augstākajā līmenī panākt vienošanos šā gada otrajā pusē. Vēl ir cits iniciatīvas, par tiesībām, kas iekļaut šajā pīlārā, un tas viss tiks, um, pie tā tiks strādāts arī diskusiju gaitā par um, nākotnē. Eiropas Savienības līmenī komisija arī strādās pie divām konkrētām jomām. Pirmkārt, lai efektīvi īstenotu pastāvošo likumdošanu, komisija pārskatīs esošo likumdošanu un mēģinās eh, labot, eh, ja aizpildīt kaut kādus trūkumus attiecībā sociālo pīlāru, un otrkārt mēs vēlamies labāk eh, novērot projektu Eiropas pusgadu ietvaros, labāk koordinēt politiku, un esam ierosinājuši arī jaunu izvērtējumu sistēmu par sociālo jomu. Tas arī tiek darīts pēc Eiroparlamenta lūgumu. Uh, Mēs vēlreiz norādām, ka mūsu kopējais mērķis ir sociālā un ekonomiskā konverģence, kas iet koku rokā, un to ņemot vērā vēlamies arī risināt sociālos izaicinājumus, tā skaitā demografiskās izmaiņas, digitalizācijas un globalizācijas ietekmi. Pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju arī apspriež šos te tēmatus un uh, nākotnes redzējumu. Šajā dokumentā ir arī tiek mēģināts eh, veidot debates, kas varētu būt pamatā mūsu darbībai, strādājot pie sociālās dimensijas jautājuma. Paldies, un es ar nepacietību gaidu konstruktīvu sadarbību ar jums. Paldies! Paldies! Un Dombrovska kungam, un tagad došu vārdu komisārai Taisens kundzei Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies valdi! Dargie kolēģi un draugi, godātie deputāti, sociālāka Eiropa tik tiešām ir mūsu kopīgais uzdevums, kas mums ir jāpaveic. <clears throat> Eiropas sociālo tiesību pīlārā ir uzsvērta sociālā dimensija Eiropas monetārajā savienībā. Pīlārs tiek izstrādāts kā tāds konverģences veicināšanas standarts, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Eiropā, un tur ir vairākas iniciatīvas. Uh, lai to visu īstenotu. Tas ir ļoti būtiski, lai ietekmētu Eiropas un tās pilsoņu nākotni un um, arī gādāt par mūsu progresu. Komisija ir nākus klajā ar konkrētām likumdošanas un nelikumdošanas iniciatīvām par, piemēram, par sociālu, piekļuvu sociālajai aizsardzībai, par uh, darba uh, laiku, ko valdes pieminēja. Es gribētu pieminēt likumdošanas priekšlikumu, ko prezentējām pagājušajā nedēļā kopā ar šo pīlāru. Kā jūs zināt, komisija ir apņēmusies īstenot pasākums, lai uzlabotu dzīves un darba apvienošanas eh, līdzsvaru. Mēs esam izvēlējušies plašāku pieeju lai eh, risinātu problēmu, kas ir saistīta ar to, ka nodarbinātības tirgu ir mazāk sieviešu. Mēs ņemam vērā, kā sabiedrība ir attīstījusies pēdējo desmit gadu laikā, un eh, mēs centīsimies risināt jautājumu, kas labāk palīdzētu sadalīt atbildības sfēras starp vīriešiem un sievietēm. Tā ir tāda vispār, visaptvaroša pakotne, kuras mērķis ir uzlabot pašreizējo ietvaru saistībā ar dažādiem ģimenes atvaļinājumiem un uh, Un tāpat mēs gribam izstrādāt papildus pasākumus, lai nodrošinātu aprūpes jautājumu risināšanu un uh, dažādus stimulus, lai, uh, kas ir saistīti ar mm, nodarbinātiem vecākiem. Un tas viss ir arī ap, apskatīts kopējā deklarācijā. Vispirms es gribētu runāt par darba mobilitāti. Mēs esam uh, sapratuši, cik svarīgi šie jautājumi ir uh, iedzīvotājiem dažādās dalībvalstu kampaņās. Tas vienmēr ir bijis svarīgi un arī šobrīd ir svarīgi. Cilvēki vēlas lielāku mobilitāti Eiropas Savienībā, bet tai ir jābūt uh, taisnīgai, tādai, kas piedāvā iespējas visiem un uh, te nedrīkst um, Eiropas uh, pilsoņus noskaņot citu pret citu. Mobiltātes pakotnes pirmā sadaļa ir uh, ir uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskats. Es gribētu pateikties referentiem Marai Šarķie kundzei un Agnesi un Gērijusai, kas uh, ir apņēmības pilni strādājuši pie šī jautājuma. Un arī tāpat arī citiem. Es uh, vēlos uzteikt jūsu ziņojumu projektu. Es domāju, ka jums ir izdevies panākt tādu labu līdzsvaru. Elsbet, paldies arī jums, neredzēju iepriekš. Uh, Es domāju, ka jūs abas kopā esat eh, panākušas labu līdzsvaru attiecībā uz taisnīgumu un vienlaikus eh, likvidējot šķēršļus pakalpojums niedzēju kompānijām. Mēģis ir panākt vispārēju pieeju jūnijā šīs prezidentūras laikā. Vienošanās panākšana šobrīd ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš mūsu iedzīvotāji sagaida, ka iekšējais tir vienotais tirgus darbosies taisnīgi. Mēs nedrīkstam atstāt nekādas eh, pelēkās zonas, jo tas, eh, tas, tas tiešām nāktu par sliktu. Es domāju, ka mēs varēsim atrast, panākt vienošanos eh, pavisam drīz, un lai panāktu sociālāku Eiropu, mums ir jākoncentrējas uz to, kas ir mums kopējs, nevis uz to, kas, kas mūs šķeļ. Mobiltātes pakotnes otrā sādaļa ir pakotne par sociālo apdrošināšanu. Uh, Es esmu prezentējusi noteikums, priekšlikumu par šo jautājumu. Tas ir līdzsvarots priekšlikums, lai aizsargātu tiesības un veicinātu brīvu pārvietošanos, un tas dod arī instrumentus nacionālajām iestādēm cīnīties pret ļaunprātīgu izmantošanu. Tas arī no, nosaka, kur tiek maksāti pabalsti un nodrošina taisnīgu slogu sadalījumu starp valstīm. Kā es jau teicu, priekšlikums nemodificē pašreizējos noteikumus par eh, bērnu pabalstu eksportēšanu. Tur nekādas izmaiņas nav paredzēts. Eh, valsts, kurā vecāki strādā, joprojām būs atbilst, atbilst, atbildēs par bērnu pabalstu maksāšanu un vienalga, vai bērns dzīvo tajā pašā valstī vai kādā citā valstī un mazāk nekā 1% no bērnu pabalstiem tiek eksportēta no vienas dalība valsts uz citu. Šis priekšlikums, kā jūs zināt, ir viena no likumdošanas prioritātēm trīs institūciju kopējā deklarācijā. Es, esmu, es vēlos uzteikt referentu iecelšanu, un es eh, ceru, ka mēs tagad varēsim virzīties uz priekšu, lai tas ātri tiktu pieņemts. Visbeidzot, es gribētu pieminēt darbinieku aizsardzību pret eh, dažādiem riskiem darba vietā. Man šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es gribēju ierosināt jaunas eh, robežvērtības pēc iespējas drīzāk. Tajā pašā laikā attiecībā uz katru vielu, kaitīgo vielu, ir eh, detalizēts izmaksu um, un uh, iedrīguma elements, un jāsāk ar tām ķimikālijām, kur informācija jau ir pieejama. Uh, Jums tagad uz galda ir eh, pirmie divi dokumenti. Ar šiem abiem priekšlikumiem komisija ir eh, izpildījusi eh, savus solījumus no 2016. gada, un es ceru, ka mēs varēsim drīz strādāt un panākt progresu par šīm te kancergēnajām, mutagēnajām vielām, un 2018. gadā darbs tiks turpināts par papildus vielām. Tas jau ir ieplānots. Godātie deputāti, uh, Es esmu ļoti priecīga, ko, ka kolēģi strādā pie pašreizējiem failiem, un kā vicepriekšsēdētājs Dombrovs kungs jau sacīs, uh, ar nepacietību gaidu sadarbību ar jums par sociālajām tiesībām. Es gribētu uzsvērt, cik tas ir būtiski, ņemot vērā, ka tagad visi plānotie priekšlikumi ir iesniegti, lai uh, bez vilcināšanās panāktu progresu reizi, kad mēs eh, vienojamies par jaunu likumdošanu, mēs pierādam saviem pilsoņiem, ka sociāla Eiropa ir realitāte. Eiropa var konkrēti palīdzēt uzlabot daudz cilvēku dzīvi ar labāku likumdošanu un, protams, arī ar priekšlikumiem, kas nosaka eh, robežšķirtnes un eh, kas palīdz sasniegt mūsu sociāla fondu rezultātus. Uh, Kā vienmēr es esmu gatava diskutēt ar jums par šiem jautājumiem, un tagad esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies! Thank you, Tyson. Uh... Paldies, Teisens kundze, un tagad došu vārdu Beker kungam. Lūdzu, vārds jums! Thank you very much. Uh... Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies vicepriekšsēdētāji kungs, paldies komisārs kundze. Es vēlētos paust mm, savu atbalstu šim pozitīvajam līdzsvaram, ko esmu konstatējis. Un es eh, nu, visai skaidri varu pateikt, ka vienlīdzīga piekļuve darba tirguma ar vienlīdzīgiem darba apstākļiem un arī adekvātu sociālo aizsardzību ir eh, šī darba centrā. Un es arī ļoti augstu novērtēju to, ka mm, eh, sociālā tirgus politika ir uh, pamatā tam, eh, uz kā mēs balstam savu darbu. Un var arī augstu novērtēt eh, to, ka ir jauns priekšlikums, kas paredz eh, vairākus pasākumus, lai atrastu līdzsvaru darba dzīvē, un tas ir pamatā daudzu simtu tūkstošu un miljonu eiropiešu dzīvju, un līdz ar to es varu būtu visai gandarīts par to, ka ir lielākas nodarbinātības iespējas, kuras nevar um, panākt uh, no nekā. Mums ir jāparūpējas par to, ka saglabājam akcentu uz darbinieku prasmju izveidi. Un arī attīstot digitālā tirgus ekonomikas īpatsvaru, tehnoloģijas, kas radīs jaunas darba vietas, mm, prasa pielāgotas prasmes iekšējā tirgū. Un otrkārt es aicināšu komisijai neaizmirst par to, cik svarīga ir mūža izglītība, kas ir e, dalību valstu uzdevums, ļoti skaidrs uzdevums, bet e, būtu vērtīgi, ja jūs arī to izceltu kā svarīgu tēmu un turpinātu to darīt, uzsverot to, cik svarīgi ir integrēt vecāka gadagājuma darbiniekus un izmantot eh, iegūmus, kas no tā izrietētu. Un noslēgumā uzsvēršu eh, to, ka jūs kā komisija mm, ļoti skaidri saprotat, cik svarīgas ir nacionālās kompetences dalību valstu likumdošanām. Tātad, ja mēs eh, ļoti rūpīgi īstenosim jūsu uh, plānus un prasīto, jo īpaši attiecībā uz sociālajiem partneriem, es domāju, ka varam redzēt ļoti auglīgu pieeju no jūsu puses, un tas ir ļoti svarīgi es attīstībai turpmākajos gados. Lielas paldies! Lielas paldies, Beker kungs! Tagad Jengērijas kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies, vicepriekšsādātāji kungs, paldies, komisārs kundze. Lielas paldies, ka esat ieradušies šeit un esat iepazīstinājuši ar saviem projektiem. Es eh, joprojām turpinu domāt par to, ko teica Dombrovska kungs, par to, ka ir eh, domāts mainīt ikdienas dzīvi ikdienas pilsoņiem Eiropam. Un, ja mēs to redzam kā mērķi, uz ko virzīties, tad man, diemžēl, ir nedaudz eh, cita nianse jāievieš attiecībā uz Bekera, salīdzinājumā ar Bekera kunga teikto. Nu, paldies par eh, to, ka uzteicāt mūsu darbu pie darbinieku nosūtīšanas direktīvas, un es arī esmu pārliecināta, ka kolēģis Balas strādā konstruktīvā veidā pie sociālās drošības jautājumiem, un arī Karls Jurgens. Uh, strādā pie tā, bet eh, ja es domāju par to, ka šī tieši konkrēti par šo pakotni, kas tika prezentēta pagājušā nedēļā, tad te es būšu kritiskāka. Protams, ir svarīgi, ka ir priekšlikums par darba dzīves līdzsvaru, bet eh, iztrūkst priekšlikumu par uh, maternitātes atvaļinājumu, par dekrētu, kas nav daļa no pakotnes. Un otrkārt, ja mēs tiešām vēlamies nodrošināt godīgu pārvietošanos, mobilitāti, tad ir ļoti svarīgi mainīt noteikumus, bet ir svarīgi arī, lai būtu pārobežu darba inspekcija Eiropā un arī dzan tiktu izstrādāts uh, Eiropas eh, sociālās eh, drošības pamats. Mēs arī augstu novērtējam to, kas tika runāts par bērnu nabadzību, bet reāli konkrētu priekšlikumu nav pakotnē. Un noslēgumā tas varbūt vissvarīgākais aspekts, ko jāpiemin, ir tas, ka kaut arī, protams, nu es esmu uh, Uh, savulaika bijusi arotbiedrības vadītāja, un es augstu novērtēju konsultēšanos ar sociālajiem partneriem par šīm divām direktīvām, bet es tiešām uzskatu, ka būtu gudri, ja komisija ļoti skaidri norādītu mm, sociālo partneru virzienā, ka uh, piekļuve sociālās uh, drošības uh, atbalstam visās darba formās, un respektīvi, ja sociālajie partneri nenāk klajā ar priekšlikumu, tad komisijai tas būs jādara, jo pretējā gadījumā tas novedīs tikai pie konsultēšanās bez konkrētiem rezultātiem, kas tad mainītu ikdienas darbinieku dzīvi. Lielas paldies, Trebesijas kundze! Tagad Rebesijas kundze. Paldies, priekšsādētāji. Vispirms es gribētu pateikties komisāriem, ka šodien viņi ir atnākuši pie mums un uh, runā par 2018. gada komisijas darba kārtību. Eiropas Savienība tā, ir ļoti augstī sociālajie standarti salīdzinājumā ar citām pasaules malām, un es domāju, ka nevajadzētu mums tagad forsēt uh, ar eh, tālāku likumdošanu nodarbinātības eh, jomā tajās valstīs, kur sociālajie standarti varbūt netiek eh, pagaidām vēl tik labi īstenot, jo te vienmēr ir saistība arī ar konkurenci un ar izmaksām. Pagājušajā nedēļā jūs prezentējāt tādu ļoti ambiciozu pakotni, un manā skatījumā ir ļoti būtiski, lai iedzīvotājiem tiktu piedāvāta pievienotā vērtība ar šādām iniciatīvām, jo pretējā gadījumā netiktu sasniegts tāds projekts, bet vienlaiks nedrīkstētu um, pazemināt konkurētspēju izaugsmi un situāciju maziem un vidējiem uzņēmiem. Man ir konkrēti jautājumi, kurus es gribētu detalizēt apspriest. Es gribētu pajautāt, vai jums ir uh, šobrīd kādi uh, plāni attiecībā uz likumdošanas īstenošanu, piemēram, saistībā ar darba laiku direktīvu, un varbūt būtu prātīgi pievērst vairāk uzmanības jau esošai likumdošanai, un vēl vai komisijā ir plāni par labākas likumdošanas principu tālāku tālāku izmantošanu un varbūt, ka vajadzētu tiešām vairāk iesaistīt sociālos partners un uh, ietekmes izvērtējumu. Varbūt, ka šos rezultātus varētu arī ar kontrols iestādēm apspriest un tad varētu panākt tālāk progresu. Un vēl, ko komisija pati dara, uh, lai uh, savu politiku vai konkrētāk runājot uh, makroekonomiskos stabilizējošos faktors dalību valstīs darītu zināms, jo man ir pieredze, ka šāds Eiropas līmeņa tēmas pārāk maz tiek izskaidrots Eiropas Savienības iedzīvotājiem, proti par maz tiek darīts, lai izskaidrot, ko Eiropas Savienība šajā ziņā var paveikt. Paldies! Paldies, tagad Kalvešam Mona kungs. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Un sveicam mūsu vidū komisāru Tīseni. Es uzstāšos spāņu valodā, pirmkārt uzrunājot vicepriekšsēdētāju Dombrovski, kurš jau mani dzird, viņš jau ir uzlicis austiņas, vai tulkojums darbojas Dombrovska kungs, vai jūs varat mani saklausīt ļoti labi. Uh, Es eh, vēlos koncentrēties uz vairākām lietām. Jūs eh, norādījāt uz vairākiem definīcijām sociālajai Eiropai. Eh, redziet, šodien par to nav pārāk daudz šaubu. E, sociālā Eiropa ir Eiropas pilsoņiem pilnīgi nepieciešams mugurkauls un, un es domāju, ka nav nekādu šaubu par to, ka mēs esam tirgus ar nolīgumiem, vienošanām vai ka. Uh, Eh, sociālajie eh, aspekti ir jāatstāja dalībvalstu rīcībā. Nē, tā tas nav, jo eh, tādā gadījumā tiktu apdraudēt vienotā Eiropa. Un tagad es teikšu sekojošo. Tas nav saistāms ar subsidaritāti. Šeit ir runa par vairāk nekā subsidiaritāti, un šajā gadījumā ir vairāk nekā tikai decentralizācija. Šeit mēs runājam par veselu rindu noteikumu, ko un aspektu, kas veido Eiropas pilsonību, un otrais, lai īstenošana notiktu dabiskā vidē un tuvu personām un iedzīvotājiem. To mēs saucam par decentralizāciju, bet ir jāizstāv tas, un būtu noderīgāk pilsoņiem tas, ka viņu sociālā dzīve būtu labāka, ja viņi dzīvotu vienotā Eiropā. Nevis vienkārši Eiropā, bet vienotā un labāk vienotā. Un dzīvot vienotā Eiropā nozīmē, ka ir jābūt arī finansiālai solidaritātei Eiropas sociālajai dimensijai. Un to es saku pilnīgi skaidri. Uh, man nav vairāk laika uzrunāt Tīsenes eh, kundze, es eh, gandrīz vai, bet es viņu uzrunāšu franču valodā. Tas, ko jūs esat uzsākusi, ir ļoti labi, bet lūdzu mūsu kopīgā darba nākotne, ņemiet vērā divas lietas. Nav nekādas vajadzības, lai sociālai Eiropai netiktu risināts eh, nabadzības un galīgas nabadzības jautājums, galējas nabadzības jautājums, kas ir jāiznīdē Eiropā un otrkārt nebūs labākas sociālas Eiropas, un, un to es saku arī Dobrovska kungam, ja ar sociālām un ekonomiskām politikām mēs nevērsīsimies pret pieaugošajām nevienlīdzībām. Paldies! Un tagad dodu vārdu Riņai Ronjai Kārī. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Šajos ievadvārdos pirmkārt vēlos norādīt to, ka mēs visi esam ilgi strādājuši pie sociālā pilāra. Mēs saskaramies ar sociālā problēmu viscaur Eiropā. Un tad, kad mēs runājam par pagājušās nedēļas pieeja sacīto. Mēs varam runāt par sociālo rezultātu tabulu, bet ir paliek arī citi jautājumi. Šodien ir sistēma, kas kontrolē ekonomiku, finanses katrā dalību valstī ar Eiropas semestra palīdzību. Kā komisija uzskata, kā sadarbosies sociālā rezultātu tabulības korbords un Eiropas semestra ieteikumi? vai sociālie principi tiek ņemti tikpat lielā mērā vērā kā finansiālie principi. Un tālāk ir jautājums par digitālo ekonomiku un platformu ekonomiku. Jūs šim nolūkam agrāk piedāvājāt stratēģiju. Vai šajā sakrā ir vairāk iniciatīvu, kā var nodrošināt to, ka mēs strādājam šajā platforma ekonomikā. Ubers ir viens piemērs, bet ir arī citi tādi mūsu ekonomikā. Paldies, nākošais runātājs. Paldies komisijas pārstāvjiem. Man ir divi jautājumi. Viens no tiem ir saistīts ar sociālā pilāra jautājumiem un ka Mēs vienmēr esam norādījuši, sociālās tiesības ir ļoti būtisks viscaur Eiropas Savienībā, taču es gribētu zināt, kā to var saistīt ar mobilitātes paketi. Un vai mēs identificējam izprotam tos trūkumus, kādi pastāv sociālās uh, drošības koordinācijā, kā tas sadarbojas ar sociālo palīdzību vai kā tas attiecas uz Eiropas pilsoņiem, kuriem var nākties saskarties ar deportāciju un kā ekonomika ietekmē cilvēks pārobežu situācijā un kas eh, tiek veikts, lai identificētu trūkumus un problēmas, kuri atrodas pārrobežu situācijā. Otrkārt, vēl viens aspekts, kas, par kuru mēs nedaudz eh, runājam, tās ir eh, attiecības starp prasmēm un cirkulāro ekonomiku un kā visi šie elementi eh, tiek saistīti no komisijas puses kompetenci attīstību un cirkulārā ekonomika. Un, Protams, esmu runājusi jau pārāk ilgi aizmuguri protestē, tāpēc es pārtraucu uzstāšanos. Paldies, Laura Gija, viņas nav klāt. Nākošais runātājs Dominiks Martēns. Paldies. Šis struktūrētais dialogs, kas notiek katru gadu, eh, ko, kura laikā komitējās mēs komentējam komisijas piedāvātās programmas un vienmēr tiek eh, tas dēvēts skaļos vārdos. 15. gadā to nodēvēja par jauno vēsmu, 16. Eh, gadā bija lozungs lai vairs nebūtu konvencionālu jautājumu. Šogad tā nosaukums ir eh, Eh, reaģēt un dot atbildi Eiropai, kurā meklē iespējas reaģēt un kur pasargā. Jo tālāk, jo vairāk mēs redzam, kā izmantotie jēdzieni un leksikā attīstās. Mums ir grūtības naklajā ar priekšlikumiem vai uzlabotos, jo šis teksts apstiprina Eiropas komisijas pilnvaras un atbalsta tās uh, iejaukšanos dalību valstu lietās. Es komisāru teikšu pat vairāk, tad, kad Empul komiteja un tā, šie lieliskie deputāti, kuri tajā strādā, nāk vai ar priekšlikumiem, Eh, atbilde ir viena un tā pati, turpini vien, man ir interesants. Par Eiropas eh, komisijas pro programmu runājot, komisāri kā parasti, šeit ir runa par izplī, izplūdušu tekstu, kurā ir daudz labu nodomu, bet nekā konkrēta. Vai tas attiektos uz izmaksām vai uz darbībām? Turklāt mērķis nav paredzēt skaidru programmu, bet tikai ziņot, un šeit mēs redzam, kā e, zālē atskan prot, neapmierinātība. Katru gadu mēs konstatējam, ka e, prasības un, un, un bažas ir vienas un tās pašas. Tālāk par Empel komiteju sacītu. Uh, ik vienā punktā tiek piedāvāts vairāk iejaukšanās un kontrolas no komisijas puses. Vienmēr skatīsim vairāk dalībvalstu lietas vai nu, veidojot jau, pieprasot veidot jaunas politikas, es tūlīt beigšu, citi izteicās ilgāk nekā es, vai arī e, pieprasot īstenotās tās pats konstatējums un mums tas pats novērtējums. Paldies, paldies, Matēnkungs. Un pirms mēs pārējām pie runātāju saraksta, es došu vārdu vicepriekšsēdētājiem Dobrovskim un pēc tam deputātei Tīsenai. Uh, paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Diezgan daudz problēmas tika izvirzītas. Es centīšos uh, atbildēt īsumā uz uh, vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, attiecībā uz uh, Bekers kungu jautājumu. Paldies par atbalstu. Par jautājumiem, kurus jūs pieminējāt saistībā ar prasmēm. Tik tiešām tas ir viens no uzsvar punktiem ne, ko, kam pievēršam uzmanību Eiropas prasmju darba kārtības ietvaros, jo veids, kā mēs strādājam, mainās, prasmes ir nepieciešams citas prasmes un ir prasmes jāatjaunina dzīves laikā, tīpaši, ja mēs runājam par novatoriskajām nozarēm, ja mēs runājam par digitālo ekonomiku, līdz ar to mūža izglītība ir uh, vie, ir viena no mūsu prioritātēm, lai ja cilvēku prasmes atbilstu nodarbinātības tirgus vajadzībām un lai nemitīgi varētu nodrošināt, ka cilvēkiem ir piekļuvi kvalitatīvām darba vietām. Runājot par jautājumiem, kuru uzdev Geres kungs, uh, Viņš izvirzīja vairākas problēmas, kas attiecas uz taisnīgu mobilitāti. Mēs zinām, ka darbs pie šī jautājuma turpinās. Tāpat uh, par darbinieku nosūtīšanas direktīvu un uh, citām jomām. Uh, varētu sacīt, runājot par eh, sociālo partneru, par konsultēšanos ar sociālajiem partneriem un tīpaši piekļuvi sociālās aizsardzības jautājumiem un direktīvu par rakstisko paziņojumu, tik tiešām mēs šobrīd uzsākam konsultāciju procesu ar sociālajiem partneriem, bet eh, tas jau neliedz komisijai rīkoties, ja gadījumā sociālajie partneri nevēlas vai, teiks, nevar ar viņiem panākt vienošanos, un es domāju, ka tas ļoti skaidri arī tika norādīts attiecībā uz um, iniciatīvu par vecāku atvaļinājumu, sociālo līdzsvaru iniciatīvu, kur tik tiešām uh, mēs saskārāmies ar šādu veidu situācijām. Runājot par jautājumiem, kurus izvirzīja saistībā ar uh, darba laika direktīvu, mēs ierosinām paziņojumu, interpretējošu paziņojumu, kur ir skaidri norādīts uz tiesu nolēmumiem šajā jomā, un tur ir arī vairāk vadlīniju dalību valstīm un darba devējiem un darba ņēmējiem attiecībā uz to, kā Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā būtu piemērojama. Kas attiecas uz jautājumu par labāku likumdošanu, protams, mēs uh, vadāmies pēc labākas likumdošanas principiem un arī runājot par pastāvošās likumdošanas īstenošanu, mēs rīkojamies tieši šādā veidā. Mēs uh, vērtējam, kur ir uh, trūkums saistībā ar īstenošanu un uh, cenšamies saprast, kāda konkrēta rīcība ir nepieciešama, lai šīs, šos trūkums likvidētu. Runājot par jautājumu, saistībā ar uh, atbalstu finanšu solidaritātei sociālajā dimensijā. Pirmkārt, ir iespēja izmantot esošos Eiropas Savienības fondus, Eiropas sociālo fondu, tāpat arī aktivitātes no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Uh, ko var izmantot šo mērķu īstenošanai, un tāpat mēs arī piedāvājam dalību valstīm pārstrādāt esošos fondus, tātad uh, izlietot tos tur, kur tiek kur ir vajadzība risināt konkrēti sociālos jautājumus. Protams, viss šādas iespējas uh, pastāv. Šobrīd uh, mēs esam vidustermiņa pārskati ietvaros par pašreizējo uh, daudzgadu finanšu schēmu, nākamgad sāksies diskusijas par jauno finanšu, finanšu schēmu, un uh, tad mēs arī varēsim konkrētāk runāt par to, kādas ir iespējas sociālās dimensijas stiprināšanai. Protams, ir vērts arī atcerēties, ka saskaņā ar līgumu šīs jomas primāri ir uh, dalība valstu atbildība. Jūs arī pieminējāt jautājumu par uh, nevienlīdzības mazināšanu. Uh, Ši, šim jautājumam šogad Eiropas eh, pusgada ietvaros tiks pievērts ļoti daudz uzmanības, ja mēs runājam par pusgada prioritātēm un ikgadējām izaugsmas eh, pārskatiem, tad mēs tik tiešām pievērsīsimies nevienlīdzības mazināšanai. Tas attiecas arī uz nākamo jautājumu par sociālo mm, reitingu. Šobrīd mēs apspriežam Eiropas pusgadu, mēs esam vairāk kārt runājuši par to, ka ekonomikas un sociālajiem jautājumiem ir jāiet roku rokā, un sociālā reitinga tabula dos mums labākus rīkus, lai varētu izvērtēt progresu dalību valstīs, un tas tiks atspokļots arī valstīm atsevišķu valstu rekomendācijās, un, eh, protams, te arī uzsvers tiks likts uz nevienlīdzības mazināšanu. Digitālās un platforma ekonomikas eh, kontekstā tā ir viena no papildus iniciatīvām, proti te ir runa par piekļuvi sociālajai aizsardzībai visiem darba ņēmējiem, neraugu, neatkarīgi no tā, kāda veida darbu viņi veids. Jo ir jaunas darba formas, un mūsu sociālajai likumdošanai ir jāiet roku rokā ar šīm te izmaiņām darba tirgu. Tālāk jautājums par sociālo darbu kārtību un uh, zaļās darba viet, zaļajām darba vietām un uh, prāsmu darba kārtību, tāpat zaļie, zaļās darba vietas un cirkulārā ekonomika. Drīz līdz mēneša beigām mēs uzsāksim konkrētu iniciatīvu par eh, zaļajām darba vietām, un šobrīd mēs ar sociālajiem partneriem sadarbojamies šajās jomās, tā kā būs konkrēta rīcība arī no Eiropas komisijas puses. Te laikam likšu punktu. Paldies! Paldies Dambrovska kungam! Nu, tagad došu vārdu Tīsens kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Paldies. Es arī gribētu izmantot šodien iespēju runāt dzimtajā valodā šobrīd. Tagad jūs esat droši vien uzlikuši jau austiņas un varat manī klausīties. Bekarkungs, pirmkārt, es gribētu sirsnīgi jums teikt paldies par uh, pozitīvo reakciju, jo parlaments jau ļoti labi ir strādājis, jūs esat izstrādājis ļoti labu ziņojumu par uh, šī faila sagatavošanu un, un tāpēc es ceru, ka mēs arī tālāk varēsim strādāt pie šī jautājuma un kopīgi izstrādāt programmu, jo tad mums ir daudz lielāks iespējas to visu arī īstenot. Un runājot par, par eh, prasmēm, tas viss nav darīts velti, tas tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Jūs eh, bieži eh, izdalat atšķirību starp šiem jautājumiem, bet šis fails pats par sevi ir plašāks. Te ir runa par iespējām darba tirgu, iespējām atrast darba vietu, saņemt attiecīgu izglītību, mūža izglītību un tā tālāk. Un, protams, ir runa arī par darba apstākļiem un sociālo aizsardzību. Sirsnīgs paldies arī par eh, to, ka jūs eh, mūs uzteicāt par eh, to, kā, tiek, kā notiek sadarbība ar sociālajiem partneriem, jo sociālais dialogs ir ārkārtīgi būtisks. Uh, un komisijai tas ir viens no svarīgiem izaisa punktiem arī saistībā ar Eiropas pusgadu un ekonomisko pārvaldību. Tāpat arī izstrādājot likumdošanu, mēs konsultējamies ar sociālajiem partneriem. Nevis tāpēc, ka tas ir mūsu pienākums, bet tāpēc, ka mēs domājam, ka tas ir eh, ļoti, tā ir ļoti laba prakse un eh, tādējādi mēs varam savu politiku padarīt labāk. Ja esam labi konsultējušies, tad mums ir daudz labāks izredzes eh, veiksmīgi īstenot šos te līkuma došanas aktus. Junkerijas skundze. Līdzsvars starp uh, darba dzīvi un privāto dzīvi. Jūs teicāt, ka jūs te saskatat trūkums attiecībā uz maternitātes laiku un, un jauno māmu aizsardzību. Mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumiem, arī attiecībā uz maternitātes atvaļinājumu pagarināšanu, bet esam arī atsaukuši to, tāpēc, ka vēlamies izstrādāt kaut ko labāk. Kāpēc mēs atsaucam šo iniciatīvu? Tāpēc, ka šī iniciatīva kopš 2008. 8. gada padomē ir tikusi bloķēta, padoma teica, ka nu, tas ir jāatsauc, un tā kā mēs mēģinam izstrādāt kaut ko labāku. Uh, Jaunajā iniciatīvā nav runa tikai par mātēm, bet arī par tēviem un bērnu aprūpi, jo ir jau ne, ir jau ne tikai mātes, bet ir arī citi aprūpas pasākumi, kas attiec uz cilvēkiem un kas arī ir jāsavieno ar darba pienākumiem, runājot par, par maternitāti un aizsardzību šajā jomā. Jāsaka, ka mūsu standarta prasībās eh, ir mazāks maternitātes atvaļinājuma laiks paredzēts nekā dažās dalībvalstīs ir. Un eh, te ir jāņem vērā dažādi aspekti un arī tas, ka sievietes dažkārt ļoti cīnās ar to, kā uh, apvienot eh, darba dzīvi ar mātes pienākumiem, un tāpēc mēs esam tagad eh, vairāk strādājuši un plašāk arī noformulējuši, un eh, jaunais priekšlikums attiecas gan uz mātēm, gan uz tēviem, gan uz citiem aprūpētājiem. Jūs varēsiet izteikties arī parlamentā par šo iniciatīvu, kad tā tiks jums stādīt priekšā, tā kā es domāju, ka tas būs labāks risinājums godīgi, par, par godīgu mobilitāti. Es domāju, ka mēs varētu vairāk panākt šajā jomā un gribētu uh, aicināt jūs izlasīt mūsu pārdomu eh, dokumentu par šo jautājumu un tas, ko mēs esam iestrādājuši Baltijā grāmatā, sevi ietver arī jaunos risinājumus un eh, var jau būt, ka mums reiz būs Eiropas darba inspekcija. Uh, Un tāpat tiek domāts par tādu padziļinātu politiku. Es piekrītu jums, Angelijas kundze. Ne jau vienmēr mēs esam viensprāts par visām politikām, bet eh, jāsaka, ka tāpēc jau ir diskusijas un mēs varam par to visu diskutēt sociālās politikas ietvaros. Tad jūs vēl teicāt, ja sociālie partneri pēc konsultācijām izlemj nepiedalīties sarunās un nepanākt vienošanos, tad mums pašiem ir jānāk klajā un sākumā ar. Tas jau jāizdara. Vicepriekšsēdētājs jau sniedz atbildi, un es arī esmu savu nostāju par šiem te rakstiskajiem paziņojumiem saistībā ar darba līgumiem ļoti skaidri izteikusies. Bet nav tā, ka ja netiek panākt vienošanās ar sociālajiem partneriem, ka tad mēs attiecīgi necenšamies panākt risinājumu. Tā gluži nav. Tālāk nākamais jautājums. Kāda deputāta teica, ka mums nevajadzētu izstrādāt jaunas priekšlikumas, bet jākoncentrēs vairāk uz esošajām iniciatīvām. Tas pavisam noteikti tā ir attiecībā uz uh, darba aizsardzību un uh, drošām darbvietām. Mēs tiešām esam, esam uh, likuši ļoti lielu uzsvaru uz to, lai mēs strādātu pie pašreizējiem. Tas tāpat tās attiecībā uz šīm te kancergēnijām vielām un, un tā viss ir daļa no mūsu priekšlikuma. Bet tie likumdošanas priekšlikumi, kas jau ir pieņemti, tie ir jāīsteno Un eh, to mēs arī šobrīd darām. Mēs tiešām lielu vērību piegriežam, lai, lai tieši īstenošanas pusē. Es gribētu vēl sacīt, ka šeit ir runa par iespējām, kas mums ir, lai kopīgi ar citām institūcijām panāktu risinājums un progresu. Uh, un lai katrs varētu īstenot savu daļu atbilstoši kompetencei. Es domāju, ka kopīgi attīstoties mēs varam panākt vairāk, un tad katrs savā kvadrātmetrā, katrs savā lauciņā uzņems arī savu atbildību, tad tas viss ies uz priekšu. Nabadzības apkarošana, nevienlīdzības apkarošana, ko mēs daram šajā jomā? Es gribētu teikt, ka nevienlīdzība ir uh, viens no nevienlīdzības apkarošana ir viens no jaunievedumiem mūsu darba programmā 2017. gadā. Mēs agrāk nepievērsāmies konkrēt šim jautājumam, bet vēl vairāk gatavojamies pievērsties šī jautājuma risināšanai, tīpaši saistībā ar uh, valstu rekomendācijām, ir jau arī vairāk pētījumu, kas skaidri parāda, ka tad, ja nevienlīdzība kļūs pārāk liela, tad runa vairs nav tikai par morālu un sociālas dabas problēmu, jo tas jau ir pietiekami slikti. Te ir jau daudz ļaunāks problēmas, un, jo nākotnē te runa arī par tīri ekonomiskām problēmām kas kavē izaugsmi. Visu šo iemeslu dēļ ir tik tiešām nepieciešams no Eiro, Eiropas līmenī risināt šo problēmu. Mēs to arī darām. Mēs uzskatām, ka tā ir viena no prioritātēm, un nākotnē mēs, protams, pie šī jautājuma strādāsim. Mēs jau dažās jomās esam ļoti stingri vērsušies pret nevienlīdzību un iestājušies par, par līdztiesību cilvēkiem, kam šobrīd varbūt ir mazāk iespēja nodarbinātības tirgu. Tā kā tēma nevienlīdzības apkarošana daudzās jomās mums jau ir labi zinām, bet jūs jau zināt, ka mums varbūt nav pilna eh, kompetence šajā jautājumā. Katram ir sava atbildības ietvaros eh, jānes sava ārtava. Uh, jo, ja nevienlīdzība turpinās pastāvēt, tad tas nebūs labi ne no morālā viedokļa, ne no sociālā, ne no ekonomiskā viedokļa. Tad vēl ir jautājums par šo te reitingu tabulu, tur ir, un kā tas viss savā starpā sasaistās. Es domāju, ka tas būs labs instruments, lai redzētu, cik tā mēs esam tikuši savu mērķu īstenošanā, caurskatāmā veidā un pārskatāmā veidā, un lai mēs varētu piemērot savu politiku šiem rezultātiem. Vienlīdzība sociālajā un ekonomikas sfērā, jā, tas ir ļoti svarīgi. Mēs strādājam saistī, saskaņā ar līgumu, ievērojot konkurenci. Tas nozīmē, ka tirgus ekonomikai un sociālajai attīstībai ir jāiet roku rokā. Tas, protams, mums ir izējas punkts tad, protams, rodas jautājums, vai pie attiecīgām ekonomikas vai sociālajām jomām vajadzētu ieviest sankcijas. Ir jomas, kurās mēs nevaram tā rīkoties, jo ir dažādi budžeta pasākumi, bet ne visur tas ir iespējams ar pašreizējo likumdošanu un uh, tur mēs neko daudz nevaram darīt. Uh, mēs nevaram rīkoties tā kā ārpus esošā likumdošanas ietvara. Mm, Dalība valstīm arī ir zināms svirs, bet te ir daudz dažādu faktoru, kas to visu ietekmē, bet jebkurā gadījumā sociāli politiskā joma ar šo te sociālo dimensiju eh, nākamā pusgada laikā kļūs svarīgāk. Runājot par eh, nabadzības apkarošanas politiku, nabadzība un sociālā palīdzība ir ļoti svarīgi jautājumi, un par šiem jautājumiem atbildīgs ir dalība valstis. Taču arī mūsu darbā tas tiek ņemts vērā. Uh, ar koordinācijas palīdzību, un mēs eh, arī esam norādījuši, kur ir jāņem vērā Eiropas eh, tiesas nolēmumu. Tas parāda, ka ne katrs Eiropietis katru mīļu brīdi savā dalību valstī var piekļūt attiecīgiem eh, pakalpojumiem, ir dažāda, jo dalību valstis uh, nevienmēr attiecīgo aizsardzību var nodrošināt. Bet, ja mēs runājam vispārīgi par cīņu pret nabadzību, tad 2020. gada mērķi ir spēkā un mēs esam apņēmības pilni šo ambīciju līmeni nesamazināt. Mēs zinām, ka, diemžēl, mums varbūt progress ir mazinājies krīzes ietekmē, bet mēs nevēlamies ambīciju līmeni mazināt, un mēs eh, tomēr strādājam, lai šos mērķus īstenotu. Šeit ir skaidri principi. Cīņa pret nabadzību ir ļoti svarīgs pamatpunkts eh, šajā kontekstā, un tas nozīmē, ka katram cilvēkam ir tiesības uz minimālo algu. Tas nozīmē, ka katram ir tiesības uz cieņu pilnu dzīvi un saņemt uh, cieņu pilnu darba samaksu, tāpat arī tiesības uz uh, sociālo aizsardzību. Bet ir jānodrošina arī tas, lai uh, bezdarbnieks saņemtu atbilstošu atbalstu, jo tas ir tas labākais līdzeklis pret nabadzību. Mums, protams, ir jāsa, jāsadarbojas ar nacionālajām iestādēm, mums ir jāizstrādā savi standarti un jāizstrādā stratēģija aktīvai iesaistīšanai. Uh, Mums tāpat ir jāpiemēro Eiropas sociālais fonds, kas paredz uh, līdzekļus sociālajai integrācijai, un tāpat arī citi fondi. Tā kā mūsu rīcībā noteikti ir instrumenti, kurus varam izmantot, bet, protams, ir nepieciešama atbilstoša sadarbība. Es tāpat ir jāpiestrādā pie tā, lai veicinātu zaļo ekonomiku. Arī šajā ziņā svarīgi ir tas, ka ekonomika ir jāsasaist ar uh, izglītības sistēmu un tiem, kas meklē darbu, tiem, kas izglīto strā nākamos strādājošos un ir jāraugās un jāizvērtē, kādas tad ir nodarbinātības tirgus prasības, jo tādējādi mēs arī varam ļoti pozitīvā veidā ietekmēt uh, šo te aprits ekonomiku. Ko, ko dara Eiropa? Katru gadu tiek izstrādāt jauna terminoloģija Jā, protams, mums ir nepieciešama arī jauna terminoloģija, tāpēc, ka, kaut vai tāpēc, ka mēs runājam dažādās valodās Eiropas Savienībā, bet, vien, kas, protams, ir viens no Eiropas Savienības trumpiem, tātad šī te daudzveidība un daudzveidīgās valodas, bet jāsaka, ka Eiropas komisijai viens no mērķiem ir uh, ir norādīt, ka Eiropas Savienība ir ne tikai telpa ar kopējām tiesībām, bet arī ar tādu aizsardzības vairogu, kur cilvēki tiek aizsargāti. Un tāpēc Varbūt būtu labi, ja Eiropā būtu arī dažas vienošanās attiecībā uz uh, uz, eh, uz, uz to, lai cilvēkiem iegūtu lielāks un plašāks iespējas. Un tad jāraugās, ko valsts dara pašas, ko dara visas kopā. Nākotnē, protams, tā tas turpināsies, bet eh, tomēr būtu skaidru un gaišu komisijai jāpasaka, ja mēs strādāsim kopā, tad mēs varēsim kļūt stiprāk, tad mēs arī varēsim labāk rēģēt uz globalizācijas izaicinājumiem, labāk apliecināt savas vērtības un savu dzīves kvalitāti celt, un to mēs varam kopīgiem spēkiem īstenot. Ja mēs vēlamies, lai nākotnē arī mēs varētu izbaudīt Eiropas Savienības augļus, tad mums ir jābūt stiprākiem, un mums ir. Um, kopīgiem spēkiem jāpadara dalību valstis spēcīgāks ar iekšējo tirgu, ar labākām iniciatīvām. Mēs varam parūpēties par to, lai dalību valstis iegūtu plašākas iespējas, un jebkurā gadījumā te mēs runājam par pievienoto vērtību. Gribētu visus aicināt piedalīties pārdomās par Eiropas Savienības nākotni dažādās jomās, arī par sociālo jomu runājot. Diskusijas ir atvērtas, un es esmu pārliecināta, ka sadarbība Eiropas līmenī cilvēkiem nāk par labu, tā skaitā sociālajā jomā. Tas eh, cilvēkus eh, katru atsevišķu un kā sabiedrību padarīs stiprāk. Paldies! Tagad eh, ir pieteikušies septiņi runātāji. Ribeiro, Moran Šaķī, Rodrīgas un Stevens. And now... Un Rāna Kungs tad vadīs diskusiju turpmāk. Un es tūlīt arī došu vārdu Gijomam Balasam. Gijoms, vai viņš ir zālē? S Excuse me, I have a meeting now, but uh, it's okay. Jā, es atvainojos. Es eh, pavisam īsi izteikšos un um, varbūt arī nevarēšu uzklausīt jūsu atbildes, vicepriekšsēdētāja kungs un komisārs kundze, bet eh, man diemžēl ir jāstrādā pie ziņojuma un tāpēc man ir tikšanās tagad. Nu, katrā ziņā jautājums ir ļoti īs. Mēs labi redzam eh, aktuālās problēmas, kādas šobrīd ir. Uh, ir jautājums par brīvu apriti gan cilvēkiem, gan precēs, un no otras puses ir tas, ka nav tādas sociālas Eiropas tādā ziņā, ka ir dažādi sociālie modeļi Eiropā, kas nav sastarpēji saskaņoti un tas rada konkurences efektus, kas savukārt noved pie tā, ka ir tāda naidīga attieksme pret Eiropu, kas vairākās valstīs Eiropā Eh, gan mm, pastāv mazākumā, bet pastāv un komisija ar parlamenta atbalstu strādā, nu viss gan netika ņemts vērā šeit, bet, nu, uh, Eh, nav tādas sociālās Eiropas, jo netiek pārceltas eh, kompetences šajā jomā, un es ceru, ka kādu dienu mēs tomēr pie tā nonāksim, jo tas ir vienīgais veids, kā kompensēt šīs atšķirības starp sociālo un ekonomisko Eiropu. Un mans jautājums ir tāds visai politisks. Manuprāt, jūs eh, vēlaties, lai priekšlikumi Eiropas sociālajam pīlāram uh, saņemt atbalstu no komisijas padomes un Eiropas parlamenta, kas ir politiskais mērķis un temats, ko jūs tieši vēlties ar to sasniegt? Vai vēlties nonākt pie tā, ka būtu Eiropas līmenī augstākas sociālās tiesības, vai arī jūs vēlaties pārliecināt tās valstis, kas ir tādas rezervētākas? Kāpēc ir šāda doma, kāpēc ir šāds priekšlikums? Paldies, Alsanders! Paldies priekšsēdētāji! vicepriekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Es patiešām esmu gandarīta par priekšlikumiem, kas mm, nāca no Eiropas komisijas puses, un mēs šobrīd redzam, ka populisms un eiroskepticisms tieši barojas no sociālās Eiropas trūkuma, kā jau tika teikts, mēs izvedam sociālo Eiropu, mēs virzāmies uz priekšu dažādās politikās, bet šodien uh, ir redzams tas, ka mēs nesam pietiekami tālu gājuši tieši sociālā plāksnē, un tas, ko jūs piedāvājat, tas ir interesanti, tas ir svarīgi, un tas arī parādīs pilsoņiem, ka Eiropas Savienība interesējas par viņiem, interesējas par viņu tiesībām, un es ceru, ka šie priekšlikumi tieši ļaus uh, cīnīties pret uh, konkurenci, kāda veidojas uh, Mm, starp Eiropas darbiniekiem un uzņēmumiem, un grūtības saistīsies ar to, ka būs jāpārliecina dalību valstis iet tālāk e, šajā jomā, un e, no tā nāk arī mans pirmais jautājums. Es domāju, ka Eiropas parlamentā mēs um, īstenosim jūsu pieeju, atbalstīsim jūs, bet kā mīkstināt dalību valstu iebildes? Un es arī priecājos par eh, jūsu eh, priekšlikumiem un mm, ir jāinteresēs par jaunajām nodarbinātības formām, kas saistās ar digitālā tirgus attīstību. Jūs esat aizsākuši konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Un mans jautājums tad nu būs šāds. Vai šajās jomās un šajās tēmās jūs arī plānojat apkopot datus? Jo es redzu, ka Mm, trūkst informācijas, un jāatbild ir jā, tad kāds ir plānotais grafiks. Kā plānojat eh, strādāt ar sociālajiem partneriem attiecībā uz sociālo aizsardzību un eh, noteikumiem, kas eh, tiktu piemēroti darba līgumiem? Tātad kāds ir laika grafiks? Un vēl pēdējā lieta, kuru plašāk neizvērsīšu, tik vēlējos vērst jūsu uzmanību uz uh, pierobežas zonām, jo dažādie pasākumi, kurus piedāvājat, vai runa būtu par eh, sociālās apdrošināšanas koordinēšanu vai eh, digitālajām lietām vai nosūtītajiem darbiniekiem, uh, ir jūtama ietekme šajās pierobežas zonās, vai jūs esat paredzējuši specifiku, kaut ko specifiskāku tieši šajos rajonos? Paldies, tagad Roberts Rašfors. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Dombrovska kungs, paldies eh, Tīsenes kundze. Es domāju, ka šīs 20 prioritātes, kuras nospraudāt, ir ļoti svarīgas, un mēs varam tās atbalstīt. Un ja būtu sakāma tikai viena lieta sakām, tad mēs būtu vien gribējuši, lai tas nāktu ātrāk, nevis eh, tagad, kad šķiet, ka varbūt ir eh, vēlāk, bet eh, jājautā, ko tas konkrēti mainīs. Nu, jūs tagad izziņojat 20 prioritātes mm, un trīs institūcijas Nu, tad eh, tās varēs atbalstīt, bet mēs zinām, ka ar jums nav runa par eh, to, kādas ir attiecības ar komisiju ar citām institūcijām, bet mēs esam tādās kā lamatās, jo mēs no vienas puses nerunājam par šiem sociālajiem tematiem jau vairākus gadus tas tā bija, mēs akcentējam Eh, ekonomisko semestru, un tad pilsoņi prasa, bet ko tad jūs darat sociālajā jomā? Un tad no otras puses raugoties mm, pēc gada, diviem, trim, vai būs kaut kādi, kon, kādi konkrēti progresi šajās eh, jomās, kas saistās ar sociālajām tiesībām. Un izmanto šie spēju, lai teiktu, ka ja reiz man būtu jāizsaka arī kāda kritika, tad, nu, iztrūka viena lieta šajā kopainā ir šis eh, demografiskais elements nākotnes perspektīvām. Mēs redzam, ka mm, šie plāni tiek balstīti uz krīzi, kas eh, ir eh, mūs skārusi pēdējo desmit gadu laikā, ir šī um, nekontrolētā globalizācija, ir bezdarba problēma, un kā tad jūs uz to reģie, reaģējat? Un, uh, ir šis demografiskais eh, izaicinājums, novecošanās, kuru mēs te īsti neredzam jūsu plānos, un es domāju, ka turpmākajos gados šie sociālie plāni eh, būs jāmaina, mm, eh, raugoties tieši uz novecošanās problēmu, un būs arī līdzsvara trūkums starp dažādām vecuma grupām, kas būs ārkārtīgi svarīgs, un solidaritāte būs ļoti svarīga. Tāpēc es būtu vēlējies varbūt, lai būtu vairāk uh, lietu mm, par to, ka būtu šis uh, sociālās lietas, jā, bet arī būtu uh, tālāk attīstīti jaunie izaicinājumi, ka, piemēram, būtu iespējams apvienot darbus, apvienot mm, pensijas, iespējas strādāt ilgāk, nu nevis to uzlikā pienākumu, bet tādu brīvu iespēju. Nu, tas ir tikai viens no virzieniem, kurus tā iezīmē. Paldies, Sofija Ribero! Uh, Sr. Vice-Presidente, Sra. Comissária. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, eh, komisāri gribētu paust gandarījumu par to, ka mēs šī sasaukuma laikā, ka pastāv līdzsvars starp sociālo un ekonomisko dimensiju tajā darbā, kas ir paveikts Eiropas semestri ietvaros, un, kā jūs zināt, tautas partija ir daudz cīnījusies par šī līdzsvaru panākšanu, un to arī teica tautas partijas ēnu referente savā runā. Konkrēti tad, kad jauno sociālo rādītāju uh, iekļaušanu un pār iniciatīvu E, kas atkārtot tiek pausta, lai samazinātu nevienlīdzību. Tomēr šī nevienlīdzības samazināšana nenotiks, ja netiks paredzēti specifiski pasākumi, lai dalību valstis attīsta savas prakses, kā tās atkarot lai mēs varētu izveidot labāku sociālo koheiziju. Un tas mūs noved pie Eiropas Savienības sociālā pilāra, par ko tik runāts, bet man ir vienas būtiskas šaubas, kuras vēlos paust šodien, jo atzīstos, ka es ļoti labi neizpratu, kā tiks saistīts šis jaunais priekšlaikums, kas ir apsveicams, ka būs sociālais pīlārs, kas ir uzlabos sociālo koheiziju, un tajā pašā laikā mēs runājam par atšķirīgiem integrācijas līmeņiem Eiropā. Un tad, kad nav šķiet labākas sociālās kohēzijas, un ja būs ļoti zemi kohēzijas un integrācijas līmeņi, kā tas ir piedāvāts e, komisijas piecos scenārijos. Tāpēc es gribētu saprast no jūsu perspektīvas raugoties, kā notiks šī sasaistēs ar balto grāmatu no vienas puses un otras ļoti ambiciozo sociālā pilāra priekšlikumu. Uh, Un vēl divi jautājumi no manas puses. Viens par nepieciešamību anticipēt nākotnes problēmas, koordinējot mūsu institūcijas no augšas un uzņēmumus, lai varētu paredzēt nepieciešamas kompetences eh, digitālajā, mākslīgās, inteliģences eh, līmenī, jo es zinu, kā izglītošana nav mūsu kompetence, tomēr mums ir jāapzinās, kas notiek, lai mēs varētu nodrošināt jaunās pieprasītās kompetences, no otras puses sociālā ekonomika, kas ir nozīmīga, jo kas nozīmē 2 miljonus uzņēmumu, 14 miljonus eh, strādājošu Eiropas Savienībā, un es gribētu zināt, vai kāds projekts ir palīdzēt, lai paredzētu kādu uh, ekonomikas eh, koncepciju, kas būtu kopīga un varētu aizstāvēt Eiropas eh, ekonomiskās sociā, uh, sociālās ekonomikas statūtus. Paldies, nākošais runātājs deputāti Morena Šafķie. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Kolēģi, es vēlējos pateikties komisijas pārstāvjiem, jo pēdējo nedēļu laikā mēs saņēmām skābekļa šalti, e, apzinoties jūsu politisko gribu veidot sociālo Eiropu un to mūsu pilsoņi būs pamanījuši. Tomēr es gribētu pamanīt vienu būtisku aspektu, kas nozīmē to, ka nevar veidot sociālu Eiropu bez eh, nodarbinātības un bez ekonomiskās dinamikas. Attiecīgi šī saikne starp uh, ekonomiku un sociālo aizsardzību ir jāparāda tāpēc, ka mēs nevaram strādāt ar sociāliem jautājumiem no nekā un neatbalstot ekonomisko dimensiju. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Nevar būt nepareizu interpretāciju šajā sakarā. Un Nākošais jautājums, par ko es vēlos runāt, ir jaunās darba vietas, jo es to skatu tās dinamikas ietvaros, par ko es runāju. Es uzskatu, ka ir labi jāparāda tas, kā tie desmit, eh, kā tās uh, Eh, tās nodarbinātības, tās profesijas, kas ir visvairāk pieprasītas, tās varēja nepastāvēt pirms desmit gadiem. Tāpēc ir jāmaina mūsu uh, izglītošanās modelis. Mēs nevaram veidot uh, slēgtus un nepabeigtus izglīto, uh, pabeigtus izglītošanas līmeņus, bet Daudz vairāk ir jādomā par kompetenču transferu, lai būtu prasmes, kas ir kopīgas vairākās profesijās, lai varētu panākt to, ka, kā jūs komisārs sacījāt. E, pieredzes validēšana e, nozīmētu to, ka neviens nepaliek aiz borta. E, Eksperi, pieredzes transfers un izglītošana visas dzīves garumā, citādi mēs palaidīsim mūsu mērķi garām. Un treškārt, un to jūs norādījāt arī savā pagājušajā nedēļas paziņojumā, un es redzu, ka uz mani tagad skatās Agnes Jungērijus, uh, kad mēs runājam par nosūtīto strādājošo direktīvu, ja mēs neparādīsim patiesu politisko gribu un mūsu deksmi, lai gūtu panākums, tad mēs nespēsim likt saprast to un cik lielā mērā politiskie mērķi ir būtiski, lai varētu izveidot sociālo Eiropu. Jā, mums tas izdosies, jā, ceļš ir tāls, bet mums šis signāls ir jānosāt, jānosūt brīdī, kad ksenofobisms un, un nacionālisms uh, ir uz viļņa. Tas ir ļoti svarīgi. Un Es pagājušā nedēļā nejutos visai ērti, kad Eiropas justīcijas tiesa pieņēma nolēmumu, kas bija zināmā mērā pretrunā ar to, ko mēs darījām pa, un sagatavojām pagājušā nedēļā par nosūtītajiem strādājošajiem un uzņēmumiem, kā Rienā ir, e, kuriem ir tendence izmantot savās interesēs šīs sociālās Eh, sociālās atšķirības. Un mums šajā aspektā ir jābūt ļoti, ļoti nepiekāpīgiem. Deputāte Rodrīgas, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri, paldies komisijas vicepriekšsēdētāji. Šis gads ir ļoti nozīmīgs, lai veidotu sociālo Eiropu. Kā jūs redzat, vairākās parlamentu komitejās mēs apsveicam šo priekšlikumu, lai proklamētu Eiropas sociālo pilāru. Un mēs varam atzīt arī to, ka 20 piedāvātie principi ir iecerēti pareizajā virzienā un atspoguļo parlamenta. Jau tas ir atspoguļots parlamenta ziņojumā tomēr Mūsu eh, nopietnākās bažas ir par īstenošanu. Tas nozīmē, ka sociālajam pilāram ir jābūt klāt gan Eiropas Savienībai, gan Eirozonai. Un tad, kad ir runa par Eiropas Savienību, vairāki kolēģi jau uzsvēra to, ka jāpanāk tas, lai ik viens strādājošais var rēķināt ar skaidriem un piedienīgiem darba līgumiem. Komisija uzsāk konsultācijas ar sociālajiem partneriem, bet mēs pieņemam to, kā cerēsim sociālie partneri nonāks līdz risinājumam, bet, ja tas nav iespējams tādi, mēs pie, uzskatām, ka komisijai ir jāpiedāvā juridisks risinājums. Tāda ir mūsu izpratne. Bet tagad es koncentrēšos uz eirozonu. Tāpēc, ka esošā pakete iekļaujot pārdomu tekstu, vēl aizvien neskata padziļināt tās problēmas, kas būtu jāskata. Es zinu, ka komisija gatavo tekstu attiecībā konkrēti uz Eirozonu, ekonomikas monetāro savienību, tāpēc izteikšos precīzi par šo jautājumu. Ja mēs vēlamies nodrošināt augšupejošu ekonomisku sociālo konverģenci Eirozonā, tad mums ir jābūt ļoti precīziem konverģences kodiem, kas iekļaus sociālos un ekonomiskos mērķus. Un, lai izteiktos un strādātu vēl konkrētāk, mums ir jāveido process, caur kuru, lai nodrošinātu algu pieaugumu, mums ir jāceļ produktivitāte lai veidotu augšupejošu sociālo peļņu, mums ir jākoordinē sociālie maksājumi un nodokļi, lai varētu nodrošināt darba vietu veidošanas pieaugumu, mums ir jābūt koordinācijai par investīciju iespējām un nosacījumiem. Es uzskatu, ka šie ir prioritāri noteikumi, lai veidotu augšupējošu ekonomisko un sociālo konverģenci Eiropas Savienībā. Piebildīšu, ka tas ir tas, ko es sagaidu. Šie principi skaidrā veidā ir identificēti tekstā, kas attiec uz ekonomikas un monetāro savienību. Un mēs zinām, ka lai šādu augšu pejošu konverģents panāktu, ir nepieciešams, lai dalībvalstis pieliktu pūliņus, tā izskaitā reformām, bet arī mums ir vajadzīga procesa atbalstīšana caur fiskālu kapacitāti. Tāpēc norādu, ka pakete ir svarīga par sociālo pilāru, bet ar to vēl viss nebeidzas. Mums ir jākoncentrē un jāvirza sociālās bažas turpmākajos tekstos, un eh, it īpaši tekstā par ekonomikas un monetāro savienību. Paldies, nākošais runātājs, deputāte Stevensā. Paldies, priekšsādātāji! Eh, paldies komisāriem! Es vēlētos pateikties pārsniegto informāciju un visu, kas tika sacīts par Eiropas sociālo pīlāru. NVOA atbalsta sociāla Eiropu un tagad ir jāzina, kā tas darbosies konkrētākā, precīzākā veidā un mēs gribētu dzirdēt niansētākas perspektīvas. Jūs runājāt par darba tirgus un ekonomisko situāciju, kas ir atšķirīga pa dalībvalstīm. Jūs sacījāt, ka kopīga pieeja ne būtu e, piemērota un ka ir jāņem vērā konkrēti, e, konkrēti aspekti. Piemēram, Spānijā ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Ja mēs vēlamies investēt atsevišķās jomās un ja ir ierobežot starpvietu skaits, tās nozīmē, ka būs jābūt elastīgiem lai dalība valstīs varētu ņemt vērā patiesās vajadzības. Tāpēc es gribētu zināt, kā komisija ir iecerējusi šo situāciju ņemt lēmā. Piemēram, varētu pieprasīt no komisijas minimālās pracības. Tas attiecas arī uz profesionālas un privātās dzīves līdzsvaru. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! E, komisārs, e, komisijas vicepriekšsēdētāji tāds, kāds e, uzņēmums tiek slēgts, jo nav vairāk klientu vai izstrādājums ir sliktas kvalitātes sociāli. Tas ir dramatiski, bet to vismaz var saprast ekonomiski. Tas, kas ir dramatiski un nepieļaujami, ir tas, ka mūsu uzņēmumi tiek slēgti Tāpēc, lai pār tos pārceltu uz eh, beznodokļu zonām, kur praktiski nav nekādu nodokļu jāmaksā, kur darbroks ir uh, lētāks un kur tas ir iespējams šādās brīvajās zonās, pateicoties Eiropas eh, atbalstam. Ja es nosaucu Polijas piemēru, tad norādu, ka Polijas saņemtais Eiropas atbalsts ir 3% no Polijas IKP. Jūs varat viegli iedomāties, ka bez šī Eiropas atbalsta būtu daudz grūtāk izveidot šādas brīvās zonas. Turklāt šie uzņēmumi, kas tiek izveidot brīvajās zonās, kurās nav jāmaksā nodokļi, var izmantot dažādas Eiropas programmas. Tā tad tās var saņemt dubultu prēmiju. Un jūs noteikti sapratīsiet, es runāju par situāciju, ar ko mēs saskaramies Francijā, Vilpur, uh, eh, rūpnīca, tas ir tikai viens gadījums, un tādi ir arī citi, un ne tikai Francijā vien. Tāpēc divi jautājumi no manas puses. Pirmais, vai jūs neuzskatāt, ka šāda delokalizācija ir nelojāla, kas parāda sagrozītu ekonomiku līdzīgi Ķīnā notiekošajam, kurā valsts atbalsts apgrūtina Eh, lojālu un nesagrozītu konkurenci? Un otrais jautājums, kā jūs esat iecerējuši cīnīties pret šo nelojālo delokalizāciju, jo, jo jūs ļoti labi zināt, ka, piemēram, ja mēs ņemam polijas piemēru, 22. gadā beigsies atbalsts, nākošais etaps šiem multinacionālajiem uzņēmumiem vairs nebūs Eiropa, bet Indija un Āzijā. Tas, kas ir sācies jau. Uh, eh, IT jomā. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir normāli, ka ir nepieciešams Eh, nopildīt maksimāli, lai labāk de, eh, delokalizētu un pēc tam atgrieztos produktu atkal pārdots. Jūs runājat par sociālo pilāru, ļoti labi es piekrītu tam, bet es piedaru pie tiem, kur uzskata, ka nevar būt sociālās politikas, ja nav patiesas rūpnieciskās politikas Eiropas līmenī. Ko jūs domājat pirmkārt? Eh, par to, lai nejūktu ratus vērsim priekšā, un otrkārt par to, lai veidotu patiesu eh, rūpniecisku politiku Eiropas līmenī un izvairītos no šādas nelojālas sagrozītas eh, konkurences. Paldies, jūs redzat, ka ir vesela rinda jautājumu, kuri apliecina to, cik liela interese mūsu komitejā ir par šiem jautājumiem. Tagad es došu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājam, kurš atbildēs mums un sniegs skaidrojumus. Uh, okay, honorable uh, members. Godātie deputāti, liels paldies par jautājumiem un komentāriem. centīšos īsi atbildēt uh, uz jautājumiem. Pirmkārt par uh, sociālā pīlāra mērķi. Tātad mērķis ir uh, veicināt sociālo konverģenci caur uh, nodarbinātības tirgu un sociālās aizsardzības sistēmām, kas ļautu palielināt izturību pret dažādiem ekonomiskiem satricinājumiem. Tāpat mērķis ir uh, risināt uh, sabiedrības pārmaiņu radītās problēmas 21. gadsimta tirkus ekonomikas kontekstā. Šis pīlārs būtu arī kā tāds vadlīnija dokuments, kā atsaucas uh, dokuments dalībvalstīm izstrādājot nacionālo politiku un tāpat arī Eiropas Savienības institūcijām strādājot pie jaunām iniciatīvām un darba programmām. Tas ir arī mērķis, eh, kāpēc trīs institūcijas vēlas nāk klajā ar kopīgu deklarāciju un lai to panāk līdz gada beigām, bet ja nepanāksim līdz gada beigām, tad eh, pīlārs joprojām būs komisijas rekomendācija statusā. Runājot par uh, saikni starp uh, pīlāru un balto grāmatu, vēlos teikt, ka tajā pašā dienā, kad mēs nācām klajā ar uh, Eiropas sociālo tiesību pīlāru, mēs nācām klajā ar pārdomu dokumentu par so Eiropas sociālo dimensiju. Uh, kas e, ir e, viens no šiem te pārdomu dokumentiem, kuru izstrādājām pēc Baltās grāmatas. Pīlārs ir komisijas priekšlikums e, stiprināt politisko apņēmību, stiprināt sociālo dimensiju Eiropas Savienībā. Savukārt pārdomu dokumentā uh, ir tāds ilgtermiņa redzējums par to, kā Eiropas sociālā dimensija varētu attīstīties, kas ir galvenās tendences, kādas ir potenciālās problēmas, un tāpat eh, tiek domāts par eh, pieciem scenārijiem, kas izriet no Baltās grāmatas sociālās likumdošanas izstrādei un eh, ietekmi. Tātad, lai parādītu, kā šīs dažādās iniciatīvas un dokumenti savā starp iedarbojas. Tālāk jautājums par piekļuvi sociālajai aizsardzībai un pavadošajām iniciatīvām. Es šeit vēlreiz vēlos atkārtot, ka tik tiešām mūsu mērķis ir uzsākt konsultācijas ar sociālajiem partneriem, bet tas neliec komisijai nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, ja sociālie partneri nevar uh, ar mums vienoties. Un kā es jau sacīju iepriekš, tieši tāda situācija mums bija saistībā ar uh, līdzsvaru panākšanu starp darba dzīvu un privāto sfēru. Tad tika uzdoti jautājumi par demogrāfiskajām tendencēm un to, kā pīlārā tās tiek atspogļotas. Protams, izstrādājot tiesības un principus eh, šī pīlāra ietvaros, mums ir jāpatur prātā demogrāfijas tendences, mums ir eh, jāraugās, lai eh, sociālās sistēmas būtu ilgtspējīgas, un tāpēc, protams, tas viss ir ņemts vērā, bet ilgtermiņa perspektīvā uh, par to vairāk ir uh, rakstīts uh, pārdomu dokumentā par uh, sociālo dimensiju. Izskanēja daudz jautājumu par nepieciešamību līdzsvarot sociālos un ekonomikas aspektus. Šis princips bijis cauri visiem mūsu dokumentiem, un tas nozīmē, ka mēs nepanāksim sociālo konverģenci, bez ekonomikas konverģences. Tāpat mums ir nepieciešama augšupējoša ekonomikas konverģence, lai risinātu pamat cēloņus daudzām problēmām pie, saistībā ar uh, darbinieku nosūtīšanu, algu konkurenci un daudziem citiem elementiem. Tāpēc ir skaidrs, ka sociālā un ekonomiskā augšupējošā konverģence ir jānodrošina mm, vienlaikus. Tad izskanēja jautājums par prasmēm. Es jau sniedzot pirmo atbildi par to runāju, jo prasmes pavisam noteikti ir daļa no atbildes, kas ir jāsniedz um, mūsdienu nodarbinātības tirgus ietvaros, un uh, prasme jautājums būs svarīgi prioritāte komisijai arī turpmākajā darbā. Jautājumā par uh, sociālo pīlāru un vai tas attiec uz Eiropas Savienību vai Eirozonu. Šobrīd mēs norādam, ka tas attiec uz visu Eiropas Savienību, taču, pār, taču primāri vairāk uz um, Eirozonas valstīm, uh, bet šī sistēma ir atvērta visai Eiropas Savienībai, kurai dalību valstī, kas izlems pievienoties šai iniciatīvai. Runājot par fiskālo kapacitāti vai eirozonas fiskālās stabilizācijas funkciju, tā ir tā joma, kur mēs eh, strādāsim pārdomu dokumentu ietvaros, lai pabeigtu darbu pie Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveidas, un nu, mēs ar to nāksim klajā līdz mēneša beigām. Protams, visi, visi šīs darba tendences ir savstarpēji saistītas, un mums ir jāpadomā ko mēs darām uh, sociālā dimensija arī tad, kad mēs runājam par ekonomikas un monetārās savienības uh, padziļināšanu un uh, pabeigšanu. Jūs pieminējāt arī konverģences jautājumu mūsu dokumentu projektos. Mēs runājam par konverģences robežu rādītājiem un tur nekas daudz nav mainījies, tā kā mums ir vajadzīgi šie rādītāji, lai nodrošinātu, ka konverģents tiek nodrošināta arī Eirozonā. Tālāk jautājums par uh, dažādiem noteikumiem, ko izvirzam par uh, minimālajām prasībām. Tik tiešām tās ir minimālās prasīs, prasības, ko mēs šobrīd ierosinām. Dalība valstis var pieņemt stingrāks noteikumus. Un te arī tiek uh, ierosināts īstenot ietekmes novērtējumu, sociālo un ekonomikas ietekmes novērtējumu, lai ja pēc iespējas mazinātu negatīvas ekonomiskās sekas priekšlikuma ieviešanai. Un visbeidzot, jautājums par Eiropas Savienības fondiem. Jāsaka, ka Eiropas Savienības fondu regulā ir skaidri pateikts, ka ar tiem nav, do, nav paredzēts finansēt uzņēmumu pārvietošanu. Es domāju, ka tur tas ir skaidri pateikts, bet atkal, ja mēs runājam par nepieciešamību pēc sociālas konverģences, tad mēs esam viensprāts, ka mums ir nepieciešama arī ekonomiska konverģenci, un Eiropas Savienības fondi ir domāti tam, lai nodrošinātu šo ekonomikas konverģenci. Tā kā no šī viedokļa raugoties, es uh, neredzu iemeslu, kāpēc vajadzētu pārtraukt Eiropas fondu fondus pēc eh, šī daudz, daudzgad finanses schēmas beigām, jo tas, tas ir viens no tiem instrumentiem, kas tik tiešām palīdz nodrošināt konverģenci Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, vicepriekšsādātāja kungs. Tagad došu vārdu uh, Um, Marianai Tīsenai, lai mm, savā ziņā teiktu pēdējo vārdu šajās debatēs. Paldies priekšsēdētāji. Of, uh... es... Paldies, es pirmkārt. Uh, skatos, ko es varu te teikt, tādēļ, ka iepriekšējās atbildes jau ir bijušas ļoti izsmeļošas. Protams, sociālais pīlārs ir par konverģenci, kā valsts tikko jau sacīja. Es varētu par šiem jautājumiem runājot piebilst. Bāzenkungs un Sand jau sacīja, ka mums nav pietiekami daudz sociālās Eiropas. Es piekrītu, mēs te varam darīt vairāk, mēs arī piestrādājam pie šī jautājuma, jo situācija mainās, laiki mainās, un mums kopīgi jāstrādā, tā skaitā arī sociālajā jomā, un ir jāņem vērā dažādi faktori - globalizācija, digitālās pārmaiņas. Un citi mainīgie, un arī sociālām izmaiņām ir jāsako līdz laikam, un mums ir jāraugās, lai visi sociālie riski tiktu nosakti. Uh, Mūsu uzdevums jau nav visi, visus riskus sekt pašiem, bet kopīgi ar dalību valstīm raudzīties, lai tik nosakt arī šie jaunie riski un risināts jaunās problēmas. Bet teikt, ka sociālas Eiropas nav, es domāju, ka tas nu būtu pārāk pārspīlēts sacīts, jo, ja mēs paraugamies uz laiku, kāds bija pirms 60 gadiem, un kaut vai sieviešu un vīriešu vienlīdzības jautājumos, tad man jāsaka, ka Eiropas Savienība ir bijusi kā pionieris, un mēs esam ļoti daudz izdarījuši. Ja nebūtu bijuši šīs te iniciatīvas no Eiropas līmeņa, tad mēs neatrastos šobrīd tur, kur esam tagad, un es domāju, ka mums ir jābūt pateicīgiem. Bet, protams, ir jāiet uz priekšu, jo mēs jau neesam pagaidām sasnieguši visus savus mērķus, bet ir jāsaka, ļoti daudz jau ir izdarīts, un mums vajadzētu ar to lepoties, un mēs nedrīkstētu aizmirst, ko mūsu senči ir panākuši. Ja mēs paraugamies uz likumdošanu, tad mēs redzam, ka ir 60 līdz 70 dažādi likumdošības aktu Eiropas Savienības līmenī līmenī. Tā kā tiem, kas saka, ka Eiropas Savienība neko nedara sociālajā līmenī, tad jāsaka, ka tā nav taisnība. Te ir ļoti daudz, kas darīts. Tāpat par sociālajiem fondiem Eiropas sociālais fonds un eh, tad tie mazie sociālajie fondi, kā piemēram globalizācijas fonds, kas gan nav nemaz tik mazs, tas ļoti būtisks, un tāpat mums ir jā, nu, jādomā par um, pārstrukturizācijas uh, kontekstu, nu, piemēram, Fiat varētu pieminēt, un mēs sakam, ka te, redzam, ka te, te tiešām ir tas ir kalpojis kā tāda svira, lai palīdzētu reģioniem, dalību valstīm, uh, lai panāktu sociālās investīcijas. Eiropas pusgadu ietvaros mēs redzam, ka kļūstam sociālāk draudzīgāki, un, protams, ka mums ir dažādi rādītāji, pēc kuriem vadīties, bet Es redzu, ka dalībvalsts arī ir ļoti pateicīgas, ka tās var mācīties cita no citas, ka mums ir atklātā koordinācijas metode, kas tik tiešām ļoti palīdz, un mums ir jāturpina pie tā strādāt, veidojot politiku nākotnē. Protams, nedrīkstam par prasmēm aizmirst, bet par to jau runājām. Runājot par sociālo pīlāru, tas, ko valdes sacīja, protams, perfekta atbilde, bet es varētu piebilst, ka. Uh, lai būtu šis te kopīgais paziņojums ar dalību valstīm un, protams, arī ar ta, uh, Eiropas parlamentu, tādējādi mēs varam panākt lielāku atbildību dalību valstīs, un ja dalību valsts jūtas, ka viņas tās par to, tā, ka tās par to ir atbildīgas, tad arī rezultāts ir labāks. Tā kā pat, ja mēs nenāktu klajā ar eh, šo kopējā paziņojumu, tad eh, mums būs mūsu rekomendācijas, balstoties uz kurām mēs varēsim izstrādāt savu politiku nākotnē. Ne? Vai mēs kaut ko darīsim nākotnē par šiem principiem? Jā, mēs jau esam nākuši klājā ar četrām konkrētām darbībām, un nākotnē mēs arī to visu iestrādāsim savās darba programmās. Mums ir 18. un 19. gada darba programmas jāiestrādā, darīsim to kopā, kā nākotnē jau, kā pagātnē to darījām ar starp institūciju nolīgumiem, tā kā raudzīsimies, ko varam darīt lietas labā. Bet esmu pārliecināta, ka. Uh, mēs varēsim nākt lejā ar jauniem priekšlikumiem. Demografiskās izmaiņas, eh, tās tik tiešām ir vienas no tām izmaiņām, kas, eh, nu, kā lai saka, kas mudina mūs nākt klajā ar šo pīlāru. Mums ir globalizācija, digitalizācija, bet, protams, ir jāņem vērā demografiskās izmaiņas. Es domāju, ka, ja jūs paraudzīsieties arī uz valsti, valstu rekomendācijām, tad uh, ir daudz darāmā saistībā ar demografiskajām izmaiņām. Mēs saprotam, ka tas ir svarīgs jautājums, un uh, mēs arī sekosim līdz, kā tur viss attīstās. Nav viegli izstrādāt uh, politiku un saņemt pareizo atbildu uz demokrātiskajām izmaiņām, bet labi ir tas, ka mēs jau tagad rēķinamies, mēs zinām, kas būs, nu, kur cilvēki būs novecojuši tajā laikā. Tā kā mēs līdz ar to, ja mēs esam gudri, tad mēs varam jau saulēcīgi izstrādāt attiecīgu politiku. To mēs darām, mēs arī lūdzam dalību valsts izmainīt uh, pensiju sistēmas, un doma jau ir nevis apgrūtināt cilvēku dzīvi, bet gan raudzīties, lai sistēmas būtu ilgtspējīgas. Mēs arī raugāmies uz uh, to, vai sistēmas ir piemērots, vai cilvēki saņem pietiekam normāls pensijas. Par nevienlīdzību Mēs jau to pieminējām, tātad saiknes starp sociālo pīlāru un pārdomu dokumentu arī uz to atbildi sniedza vicepriekšsēdētājs. Par prasmēm, digitālajām prasmēm, tāds jautājums arī izskanēja. Nu, protams, tas ir ļoti svarīgi, jo zinat, ka 90% no nākotnes darba vietām ir nepieciešams vismaz pamata digitālās prasmes, un mēs redzam, ka uh, katrs, katram ceturtajam no desmit cilvēkiem nodarbinātības tirgu šādu prasmi nav, tad tā ir liela problēma. Un, protams, ka mums pirmkārt ir uh, jāraugās, lai tiktu garantēta pamatprasmju atgu, apguvē attiecībā uz digitālajām prasmēm, lai cilvēkiem būtu vairāk iespēju. Un es esmu priecīga, ka ne tikai parlaments, bet arī dalība valsts atbalsta šā un ir apņēmības pilnas dot cilvēkiem iespēju attīstīt savas prasmes, eh, tā skaitā pamata digitālās prasmes. Protams, mums ir nepieciešams arī daudzveidīgas prasmes, jāņem vērā nākotnes vajadzības un jāstrādā kopā ar eh, partneriem, ar uh, izglītības eh, vadošajiem spēkiem, tāpat arī ar uzņēmējiem, arotbiedrībām, sociālajiem partneriem, tāpat arī uzņēmumiem. Tiešā veidā tas viss mums palīdzēs. Izmantosim tehnikas, tāpat arī Eirostat mums var palīdzēt izstrādāt jaunas tehnikas, lai redzētu, kādas būs nākotnes vajadzības, kādas, kā izglītības sistēma vajadzētu pielāgot reālajām vajadzībām runājot par Eiropas tiesas nolēmumiem un, uh, un padomā attiecīgi un rekomendācijām Rainer gadījumā, es nebiju apmierināta. Es zinu, ka ir viens dokuments, kur ir izskaidrots noteikums par, god, par taisnīgu darbinieku mobilitāti. Tas ir tas dokuments, kas pierāda, ka sociālās apdrošināšanas sistēma ir attiecināma uz katru strādājošo, kam ir darba līgums. Jautājums ir par to, kā tas tiek organizēts mūsu likumdošanā. Mums ir likumdošana, kurā ir teikts, ka, ja pastāv problēma, tad mums ir kopā ar dalību valsti jāskatās, ir administrīvā komiteja, ir procedūra, kas ir jāievēro. Un es domāju, ka pirms īstenošanas direktīvas, un mēs varējām uzdot jautājumu, vai tas strādā vai ne, bet tagad dalību valstīm ir pienākums strādāt kopā. Tikko ir um, īstenošanas direktīva stājusies spēkā pirms dažiem mēnešiem, un uh, ja viss dalību valsts um, savu lomu pildīs, un es ceru, ka tās pildīs, tad tas varēs palīdzēt atrisināt šīs problēmas. Bet es domāju, ka uh, tiesa ir devusi interpretāciju ar šo certifikātu, un es domāju, ka procedūra mums ir, un mums pie tās ir arī jāpieturās. Bet uh, dalību valstīm ir jāparāda, ka tās ir gatavas sadarboties, jo pretējā gadījumā procedūras viena ko nedos. Tad skatījums par eh, šo te ģenerālu advokātu par. Es, mums, protams, nebija jākomentē Eiropas tiesas eh, darbs, bet man ir jāsaka, ka Es nebiju īsti apmierināta. Tiesā ir jārisina problēmas sociālā jomā. Ja tas tā notiek, tad, eh, tad ir jāņem vērā darbinieka intereses. Nu, redzēsim, ko tiesa gal galā izlems. Es piekrītu Rodrīgešas kundzei un tāpat arī tam, ko valdes teica, ka, protams, pārdomu dokumentos tie, jāņem vērā, ka tie visi kalpo par labu debatēm par uh, balto grāmatu saistībā ar Eiropas nākotni, un ja mēs runājam par eirozonu un padziļināšanu, tad mēs nevaram sociālos jautājumus nolikt pie malas un teikt, nē, tagad šīs jautājums ir par budžetu, tas par ekonomiku. Viss šīs lietas sadar kopā, šorīt mums bija tikšanās par, par projektiem, un tas viss eh, sakrīt vienā debatē. Protams, tā kā mēs lēmām arī pagājušajā nedēļā par, par sociālo, par šo te pārdomu dokumentu, mēs arī izlēmām, ka visi šie dokumenti ir savstarpēji saistīti. Ja mēs runājam par globalizāciju, monetārās savienības stiprināšanu, tas sociālā jautājuma vienmēr tiek ņemt vērā. Tas jāpaturprātā. Stīvens kundzei vēlos vēl sniegt atbildi. Tad, kad mēs izstrādājam likumdošanu Eiropā, tā kā Valds jau sacīja, tad te vienmēr ir runa par eh, minimālajiem standartiem, ko prasam no dalību valstīm. Mums ir minimālie noteikumi, un dalību valstis var vienmēr pievienot kaut ko. Tas ir balstīts uz eh, līguma pirmā pānta piekto punktu. Tas, eh, jo līgumā ir skaidri un gaiši norādīts, tā kā jebkurš var. Uh, ticēt, ka dalība valstis katrā gadījumā var, ir tiesīgs darīt ko vairāk. Paldies! Katrā ziņā liels paldies eh, jums, komisārs kundze un vicepriekšsādātāja kungs, par to, ka ieradāties un arī paldies par informāciju un arī atbildēm, kādas mums sniedzāt. Un esmu pārliecināts, ka struktūrālais eh, dialogs ir ļoti svarīgs eh, demokrātisks brīdis. Un, uh, Es tiešām vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir jūsu klātbūtne šeit. Es domāju, ka komisijā jūs esat atvēruši iespēju logu. Nu, attiecībā uz sociālo Eiropu jūs eh, redzējāt, cik lielā mērā uh, deputātu teiktajā jautājumos uh, Mm, parādās eh, š, nu, katrā ziņā šo komitejas locekļu vidū šī vēlme pēc aktivitātes un mm, ar pilnu krūti ķerties klāt visiem šiem dosjē, jo mēs uzskatām, ka mums ir jārēģē uz eh, leģitīmajām Eiropas pilsoņu gaidām. Un mm, varbūt noslēgumā, ko es varētu teikt, eh, izteikt tādu vēlmi, ka lai šis iespēju loks eh, ne tikai sniedz tādu vēja plūsmu, bet lai arī kaut kas konkrēts, lai sabiedrībā cilvēki to redzētu, jo tur ir lielas gaidas un mums ir tiešām svarīga atbildība šajā jomā. Paldies! Un tagad mm, eh, mēs noslēgsim pēcpusdienas sanāksmi, jo nākamais darba kārtības punkts, kur bija paredzēta Eiropas izglītības fonda direktora amata kandidāta uzklausīšana ir anulēts, un uh, mēs uh, nevarēsim noturēt to. Nu, un tad, nu, rīt tiekamies pulksten 9.30, un uh, tūlīt sāksim ar balsošanu rītdien. Paldies!